kuru es pārstāvu. Tāpat arī es gribētu jūs informēt par to, kā Eiropas parlaments ir paredzējis sadarboties ar eh, fiksēto divu ar pus gādu prezidentūru Eiropas eh, Eiropadomē. Un kā ir paredzēts sadarboties ar rotējošo prezidentūru. Rotējošā prezidentūra šajā gadījumā tā ir Spānijas prezidentūra, kur mums prezentēs savu darba plānu tuvākajiem sešiem mēnešiem. Tas vienmēr notiek šī pusgada perioda sākumā, un pēc tam tiek prezentēts ziņojums eh, perioda beigās. Fiksētā Eiropadomas prezidentūra prezentēs rezultātus Eiropas, Eiropadomu samitiem. Kā jūs zināt, katrā pusgadā notiek divi samiti, un Eiropadoms eh, prezidents prezentēs šo samitu rezultātus divus, divas reizes pusgadā, citiem vārdiem četras reizes gadā. Tas attiecas uz šī brīža informāciju. Un tagad Mēs uzklausīsim padomes deklarāciju Spānijas prezidentūras darba programmu, un es gribētu sveikt mūsu valdības vidu Spānijas valdības vadītāju ministru prezidentu Jose Luisa Zapatero.